Dārgie kolēģi un kolēģis, pasludinu 13. marta pārtraukto plenārsēdi par atsāktu. Šeit Briselē mēs neesam tikušies eh, jau divus gadus. Šeit tika veikti dažādi darbi, remontējot zāles griestus. Ārpus uh, zāles jūs. Uh, Varat iepazīties ar materiāliem, kas parāda, cik smagas un apjomīgas bija problēmas un cik labi tās ir atrisināts un cik ātri tas ir noticis. Tādēļ gribu teikt paldies, paldies visai administrācijai, it īpaši INLO ģenerāldirektorātam par tik veiksmīgi paveikto darbu sēdes protokols un pēdējā sasaukumā pieņemtie dokumenti ir pievienoti mūsu dokumentiem vai ir kādas iebildes? Nē, tāda nav, līdz ar to protokols ir apstiprināts.